komisijas paziņojums par preventīviem pasākumiem no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai Eiropas Savienībā. Un tad došu vārdu Taisenes kundzei paldies. Kad mēs stājāmies amatos pirms gada komisija uzskatīja, ka sociālais taisnīgums ir visa pamatā un 40% atšķirības pensijās, at, vērtējot no dzimuma, tas ir ārkārtīgi svarīgi. No 4 līdz 46% Eiropā svārstās šīs atšķirības. Mums ir jāturpina vienādo tiesību politika līdz pensijas vecumam. Un notiks vairākas darbības. Līdz šī gada beigām mēs izveidosim strateģisko iesaistības plānu. Tas noteiks pamat platformu Eiropas iniciatīvām, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību, taiskaitā pensiju jautājumam. 2016. gadā būs jauna iniciatīva par vecāku un darba savienošanas jautājumu un par sieviešu pārstāvniecību darba tirgu. Mēs uzskatām, ka šī jaunā pieeja dos labumu visiem, gan strādājošiem vecākiem, gan tiem, kas grib sabalansēt savu dzīvi, gan arī sievietēm atbilstot viņu piedalīšanos darba tirgū, ļaujot viņam uzņemties lielāku atbildību un sadalot vienādāk slodzes starp vīriešiem un sievietēm. Diskusijas publiskā apspriešana ir sākusies runājot gan par atvaļinājumiem, gan slīdošajiem grafikiem, gan kvalificētiem pakalpojumiem, lai sievietēm būtu ieinteresētība turpināt strādāt, nevis paļauties uz dažādiem labumiem ņemot vērā sieviešu mazāko piedalīšanos darba tirgu un arī ar bērniem saistītajiem atvaļinājumiem, jaunā iniciatīva varētu uzlabot arī pensiju atšķirību novēršanu šajā ziņā. Komisija arī uzņemās pārskatīt dažādas programmas runājot par šo jautājumu zinām izplatību. 2016. gadā 4 miljoni tiks izdalīti dalību valsti, lai celtu šo jautājumu informētības līmeni. Attiecībā uz šī pensiju atšķirību mērīšanu, noteikšanu Mēs esam noteikuši dažādus kritērijus, esam vienojušies ar Eirostatu regulāri pārskatīt šos skaitļus atšķirībām pensijās. Turpināsim darbu arī ar dalību valstīm nodarbinotības un sociālās nodrošinātības komitejās runājot par metodoloģijām, lai noteiktu, cik lielā mērā ir šīs atšķirības pensijās un, protams, izmantosim dažādus indikātorus un vērtējumus Eiropas semestra ietvaros. Šeit mēs skatīsimies arī uz citiem indikātoriem, piemēram, nabadzība vecuma gados. Dati par pensiju atšķirībām izriet no indikatoriem, kurus mēs esam izstrādājuši lūguši izstrādāt akadēmiskās aprindas. Pēdējie dati balstās uz jaunas metodoloģijas 2015. gadā adekvātuma ziņojumā, ko izstrādājusi Sociālās nodrošināšanas komiteja. Šeit tiek mērīts, kā nodarbotība pirms pensijas, darba ilgums, karjeras ilgums ietekmē pensiju atšķirības. Zināmā mērā pensiju sistēmas var mazināt atšķirības darba ilgumā, ņemot vērā dažādas minimālās pensijas, kā arī apgādnieku pensijas sieviešu gadījumā. Un, protams, bez šiem pas, papildus aizsardzības schēmu izmantošanas, tad risks nabadzībai būtu daudz lielāks. Tātad mēs gribam uzlabot gan dzimumu, kvalitāti nodarbinātības jomā un uzlabot šos aizsardzības pasākumus. Beigās kaut ko pozitīvu gribu teikt, papildus ņemot vērā to, ka sieviešu piedalīšanās darba tirgo ir visu laiku augusi daudzās valstīs, šī starpība samazinās un dažreiz pat ļoti nopietni. Taču, ja mēs šīs atšķirības nespēsim iznīcināt darba tirgu, tad acīm redzot parādīsies arī pensija atšķirības. Komisija Tāpēc ne tikai turpinās risināt šo jautājumu, bet pat intensificēs savu darbu. Paldies! Politisko grupu pārstāvi Kozlovska Reževska. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Tāda situācija, ka sievietes nevar saņemt cilvēku cienīgu pensiju, ir netaisnīga, un tādēļ esmu jums ļoti pateicīga to par šīm atšķirībām pensiju ziņā starp dzimumiem un par, uh, uh, pateicos arī par to, ka esat iecerējusi veikt pasākums, lai novērstu šo netaisnību. Uh, pret uh, sievietēm. Mēs uh, uh, uh, uzskatām, ka noteikti ir jādara kaut kas, lai nodrošinātu lielāku vienlīdzību starp dzimumiem uh, Eiropas Savienības uh, līmenī. Ir jāvērš pie šīs parādības cēloņiem, nevis tikai simptomiem. Ir jā izvērtēt, cik ilgi sievietes ir strādājušas, kāda ir, um, kādas ir bijušas iemaksas un kāda ir sieviešu dalība darba tirgu. Ja mēs vēlamies nodrošināt vienlīdzīgas pensijas, tad jārada sievietēm iespēju šo pensiju nopelnīt. Ir jādomā ne tikai par to, kā saskaņot darba dzīvi un ģimenes dzīvi, bet jādomā arī par izglītību un citiem pasākumiem, lai novērstu segregāciju darba tirgu, ar ko saskaras sievietes. Ir, eh, protams, jāizstrādā stratēģija, kā pārvarēt šīs problēmas, kas skar visas dalībvalstis, un tādēļ tās jārisina Eiropas līmenī. Paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā Šteinbruks kundze. Paldies, vai jūs esat piedzimis kā vīrietis vai sieviete, no tā ir atkarīgs, vai jums būs piekļuva darba tirguma, darba, kāda būs darba apstākļi un arī atalgojums. Un mēs ļoti labi zinām, ka sievietes eh, pelna apmēram par 16% mazāk nekā vīrieši. Uh, Un īstenībā, protams, tas nu, pēc tam nozīmē arī zemāku pensiju. Un ko tad eh, komisija ir nolēmusi darīt, Taisens kundze? Uh, Tā tad es esmu dzirdējis, ka būs elastīgāks darba stundas, būs vairāk bērndārzu, arī vīrieši varēs labāk piedalīties ģimenes līgzdiņas vīšanā. Bet, nu, ļoti skaisti tas izklausās, bet mēs te vairāk runājam tieši par algu atšķirībām, pret tām ir jācīnās, un mums arī ir jāpiegriež skrūs citās vietās, ir jābūt arī konkrētiem rīcības plāniem par vienlīdzību darba tirgū, ir jābūt arī vienādām algām un tam visam ir jātiek ieviestam saistošā kārtībā. Un jūs teicāt, ka regulāri ir jāapkopo dati par algu atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, lai varētu piedāvāt arī tādu dzimumu neitrālu darba vietas, darba tirgus izvērtēšanu. Tikai tādā veidā mēs varēsim samazināt šīs algu atšķirības, un tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai varētu samazināt atšķirīgās pensijas. Paldies! Paldies, liberāļu grupas vārdā Harkins kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Komisārs kundze, paldies par jūsu atbildi. Jāsaka, ka šīs atšķirīgās pensijas un atšķirīgās pensijas noteikti rada mums bažas. Īrijā, manā valstī, mēs runājam par 14% atšķirību un ienākumu līmenis ir gandrīz 35% un pensija atšķirība 40% starp vīriešiem un sievietēm. Un šokējuši statistikas dati, bet arī daudz šokējuši jautājumi, uz kuriem jāmeklē atbildes šovakar. Kā samazināt šo pensiju atšķirību? attīstību, šo milzīgo plājisu, un kā mēs varam piedāvāt arī pietiekami labu uh, ilgspējīgu politiku šajā jomā. Tika piedāvāti daudzi risinājumi, jūs runājat par šo izdzīvošanas pensiju, un tāpat jūs teicāt, uh, ka minimālā pensija vai minimālie ienākumi varētu būt arī labs risinājums cilvēkiem, kas ir uh, pensijas vecumā. Un, protams, mums uh, nesen bija tagad debates par veselību darba vietā. Mums ir jāgarantē šo darba vietu saglabāšanu, jāpiedāvā uh, iespējas uh, sabalansēt ģimenes un darba dzīvi, lai cilvēki vēlētos ilgāk palikt darba vietā, un, ja, ja, ja viņi to vēlas. Jūs runājāt arī par tādu nevēlamu. Um, darba kavēšanu vai, piemēram, slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ un par attiecīgiem kredītiem, un vai ir patiešām iespējams tas, ka cilvēki, kas pa, mazāk uh, pavada darbā tādēļ, ka viņiem ir par kādu jāuzņems rūpes, pēc tam ir nolemt nabadzībai pensijas vecumā. Es domāju, ka sabiedrība ir balstīta uz ģimenes vērtībām, uz uh, kopējiem, kas saņem par to algu. Tādēļ jādomā par ilgspējīgām sociālajām sociālajām sistēmām. Mums ir jādomā arī par kopšanas pienākumiem, kas ir attiecīgi jāatalgo gan ar algu un vēlāk arī ar pensiju. Paldies uz pusotru minūtu Līna Boilana kreiso grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka pensija atšķirības atkarībā no dzimuma patiešām ir um, paaugstinājušās kopš ekonomiskās krīzes pirmajiem soļiem, un daudzas sievietes nav ekonomiski neatkarīgas arī pēc tam, kad ir nonākušas pensijas vecumā. Šī plaisa uh, starp pensijām ir atkarīga arī no uh, atšķirīgajām algām agrākā dzīves posmā. Mums ir jāpadomā par attiecīgiem pasākumiem, lai cīnītos pret pret eh, šādām atšķirīgām pensijām. Un mums eh, ir jācīnās pret šo nelīdztiesību. Īrijas valdība kopš 2008. gada ir ieviesusi tādu likumdošanu, kas tikai eh, pasliktina sieviešu situāciju darba tirgu. Samazināts tik algas ierēģiem, attiecīgas nozares tādas kā, piemēram, medicīnas nozare un uh, izglītība arī sevišķi cieta šo ietaupījumu dēļ, un tajās pārsvarā strādā tieši sievietes, nu, izdariet secinājumus paši. Apmēram 60% no mazapmaksātām darba vietām aizpild tieši sievietes. Tāda ir situācija visā pasaulē, bet īstenībā īrijā bērnu aprūpas izdevumi ir viena no augstākajām visā pasaulē. Un tas, protams, dažas sievietes ir pilnībā izslēdzas no līdzdalības produktīvā tautsājumniecībā. Viņām ir jāpieņem kaut kādi mazapmaksāti darbi, lai uh, vispār savilktu galus kopā. Mums jādomā par cīnīšanos pret šādām atšķirīgām pensijām, bet mums ir jāsaprot, ka arī taupības politika ļoti nelabvēlīgi ietekmēs sievietes jābeidz. Paldies! Pusotra minūte, ga... Marija arī lūdzu. Ah, <laughs> euh, paldies, komisārs Guns, par jūsu uh, teikto, jā, šī atšķirība pensiju ziņā jau neparādās pēkšņi 65 gadu vecumā. Tā veidojas visas profesionālās karjeras laikā un var teikt pat jau ātrāk, tad, kad mēs izvēlamies kādu uh, amatu apgūt, kādas studijas veikt, jau tad sākas šī diskriminācija. Diskriminācija arī sākas uh, iekļaujoties darba tirgū, tāpat, uh, kad tiek aprēķināta pensija, jo uh, sievietes uh, saņem dažādas bērnu aprūpas atvaļinājums, kas tiek, uh, netiek iekļaut pensijas aprēķinā. Uh, Un tāpat ir arī nozares, kurās strādā pārsvarā sievietes un uh, kur ir zemas algas. Un uh, šajās nozarēs arī nav otrās un trešā līmeņa pensijas paredzēts. Un visi šie faktori noved pie tā, ka sievietes ir daudz nabadzīgāks vecumdienās un, protams, ir jāparedz, ka e, bērnu aprūpas atvaļinājums ir apmaksāts sievietēm un vīriešiem, un arī pirmajām pensijas līmenim ir jānodrošina atbilstošas iemaksas, jo, diemžēl, Eiropā šobrīd vērojama pretēja tendence. Paldies, līdz ar to esam. Uh, uzklausījuši eh, runātājus, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Rodrīgas skundze. Paldies priekšsēdētājiem. cilvēki, kuri strādā mazās lauku saimniecībās, saskaras ar lielām grūtībām sociālās apdrošināšanas jomā. Šeit ir gan juridiski, gan sociāli, gan kultūras iemesli, bet viss tas ir saistīts ar sieviešu diskrimināciju. 20. gadsimtā mēs esam piedzīvojuši uh, Uh, apņēmīgu cīņu, piemēram, Austrijā, kur sievietes cīnījās par uh, savām uh, tiesībām saņemt pensiju. Arī Galicijā sievietēm bija jācīnās par uh, to, lai viņām būtu tādas pašas tiesības uz pensiju kā, kā vīriem, kuri strādāja lauksaimniecībās, bet joprojām sievietes saņem mazākas pensijas. Uh, Taisēns kundze, kad jūs nosakāt prioritāti šajā pensiju ziņā, ir jāņem vērā arī tie cilvēki, kurā strādā lauksaimniecībā un jānodrošina šo sieviešu tiesības. Nākamā runātāja ir Danuta Jažlavecka. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Esam jau cīnījušies pret šīm atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm Eiropas eh, Savienībā jau vairākus gadus, bet eh, atkal eh, konstatējam, ka ir atšķirības pensiju ziņā, ir atšķirības arī algu ziņā, bet atšķirības pensiju ziņā ir vēl lielākas. Un tas ir saistīts arī ar krīzes situāciju, ko mēs piedzīvojam. Un šīs atšķirības ir saistītas ar nevienlīdzīgu attieksmi darba tirgu. Uh, mums ir pieņemta stratēģija Eiropa 2020 un mums e, jācenš, mums tā ir jāīsteno, lai samazinātu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm darba tirgu. Un tātad e, situācija darba tirgu ir saistīta arī ar pensiju apjomu. Šīs problēmas ir jārisina. Uh, un situācija laulības šķiršanas gadījumā sievietēm pat vēl pasliktinās. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Inese Zuber. Paldies. Vislabākie profilaktiskie pasākumi pret uh, atšķirībām pensiju ziņā starp dzīmumiem ir uh, pārvarēt atšķirības algu ziņā par algām tiek panāktas individuālas uh, vienošanās, ko nevar uh, pārskatīt, ja nu vienīgi vēršas tiesā. Un ir jāparedz sankcijas uzņēmumiem, kuri neievēro likumus. Tāpat ir jānodrošina, lai bērna kopšanas atvaļinājums nedod arī kaitējumu uh, Uh, turpmākai sievietes pensijai. Tāpat ir jāreformē sociālās nodrošināšanas sistēma, lai nodrošinātu sievietēm cilvēka cienīgu pensiju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un noslēgumā vārds vēlreiz komisārs kundzei. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties parlamentam un gribēju pateikties par šo labo sadarbību. Mums uh, patiešām ir jāapzinās, ka 40, par, sieviešu pensija ir par 40% mazāka un uh, visu šo gadu garumā pat ir bijušas atšķības pensiju līmenī pat par 60%. Mēs uh, strādāsim vaigas viedros, mēs uh, ņemsim vērā to, kādos sektoros pārsvarā sievietes strādā, vai viņas strādā ne nepilnu laiku, pilnu laiku, kāda eh, ir viņu alga, vai tiek ievērotas eh, visas normas eh, par vienādu algu vīriešiem un sievietēm, un, protams, mums ir jādomā arī par pensijām, par pensiju likumdošanu, par īpašu pieeju un normām. Šajā jautājumā daži jautājumi jau tik nosaukti, tātad, piemēram, kredīti cilvēkiem, kas strādā aprūpes nozarē, un šeit mēs patiešām tiešām varam uh, uzlabot uh, valdošo likumdošanu un arēnas kundzei patiešām ir taisnība. Mums jādomā arī par uh, tādu trešo pensiju līmeni sievietēm un pensiju, atbilstoši pensiju ziņojumā tiek runāts par eh, normālu pensiju likumdošanu, par atbilstošām, adekvātām pensijām, nu, lai cilvēks varētu arī izdzīvot, eh, lai arī, piemēram, aiziet pensijā, nu, krasi nepazeminātos viņa dzīves līmenis. Tādēļ ir jādomā par šo trešo pensiju līmeni, tas ir jāpaplašina un ir jādomā arī par eh, tādu pieeju caur dzimumu prizmu raugoties Eh, it sevišķi ņemot vērā tās nozars, kur sievietes ir visvairāk pārstāvēts. Jūs esat dzirdējuši, mēs to nosaucām par Fresh New Start, un ir alternatīvas priekšlikums arī runājot par eh, tātad eh, sieviešu māšu aizsardzību, un šī problēma noteikti arī ir pelnījusi pietiekam labu risinājumu. Lielas paldies par uzmanību! Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies Taisens kundzei! esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu.